Paldies komisāru kungam. Varam tad ķerties pie balsošanas. Un tad sākam ar Gaieru ziņojumu. Tad sākam balsošanu. Attendiamo che arrivino tutti i colleghi. Vai visi kolēģi nobalsojuši? Vai ir kādas šaubas? Tātad beidzam balsot elektroniski. Pieņemts. Otrais eh, lēmums pār pret atturas pieņemts. Trīs pār pret atturas pieņemts. Četri pār pret atturas pieņemts. Pieci pār pret atturas pieņemts pieņemts, 6 pār pret atturas pieņemts, 7 pār pret atturas pieņemts. Un tagad par rezolūcijas priekšlikumu sākam balsot. Ā, pirmais grozījums pār pret atturas noraidīts, otrais pār pret atturas noraidīts, trešais pār pret atturas noraidīts, 19. pār pret pret atturas pieņemts. 18 pār. Sākam balsot elektroniski, lūdzu, personālais balsojums. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 18. noraidīts, 20 pār pret atturas pieņemts, 20 priekšsēdētājs vilcinās. Labi, Sākam balsot elektroniski par 20. lūdzu. Visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. 20. pieņemts. 21. par pret atturas noraidīts. 22 par pret atturas. Izskatās, ka pieņemts. 23 par pret atturas pieņemts. 24 par pret pret atturas. Pārbaudīsim 24. Lūdzu, sākam balsot elektroniski. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 24. pieņemts. 4. pār pret atturas noraidīts. 38. pār pret atturas noraidīts. 17. Par 38. sākam balsot elektroniski, jo nebija skaidrs. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 17 par, pret, atturas, noraidīts 5 par, pret, atturas, noraidīts 6 par, pret, atturas, pieņemts. Ak, labi pārbaudām. Par sesto grozījumu sākam balsot lūdzu. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Un sastais grozījums ir noraidīts. 37 par pret. Atvainojos, atvainojos. Sākam balsot elektroniski par 37. Visi nobalsojuši. 37. ir Noraidīts. Nu, 29. Sākam balsot elektroniski lūdzu. Beidzam balsot. 29. ir noraidīts. Nu, 30. Sākam balsot elektroniski lūdzu. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. 30. grozījums noraidīts. Nu, 31. par atvainojos sākam balsot. Ja visi nobalsojuši elektroniski, tad beidzam. 31. noraidīts. 32. sākam balsot elektroniski, lūdzu. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam. 32 noraidīts. 33. sākam balsot elektroniski, lūdzu. Visi nobalsojuši. Beidzam. 33. noraidīts. 34. par. Atvainojos, sākam balsot elektroniski. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam. 34. noraidīts. 35. sākam balsot elektroniski. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam. Noraidīts. 36. Sākam balsot elektroniski. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot elektroniski. 36. noraidīts. 7. Pār. Pret. Atturas noraidīts. 8. Pār. Pret. Atturas noraidīts. 9. Pār. Pret. Atturas noraidīts. Desmitais pār pret atturas noraidīts. 11 pār pret atturas noraidīts. 12. Sākam balsot elektroniski lūdzu. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Un 12. noraidīts. 13. Sākam balsot elektroniski, lūdzu. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam. 13. noraidīts. 25 par pret atturas pieņemts. 26. sākam balsot elektroniski. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam. Un 26. pieņemts. 27. lūdzu balsojam elektroniski. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam. 27. Pieņemts. 28. Balsojam elektroniski, lūdzu. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam. 28. Pieņemts. 14 pār. Pre, lūdzu. Kurš vēlas runāt? Kāds vēlas runāt? Nē. 14 par pret atturas noraidīts. 39 par pret atturas noraidīts. 15 par 39. labi pārbaudam elektroniski. Par 39. sākam balsot, visi nobalsojuši. Beidzam balsot un 39. ir noraidīts. 15 par pret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 mums vajag izmainīt nosaukumu spāņu tulkojumā. Paldies, eh, Jāla saka, jā, mēs varam to izmainīt, saka prieksēdētājs. 16 par, pret, atturas noraidīts. Un tagad balsojam par visu priekšlikumu kopumā, par, pret, atturas, pieņemts. Un Tagad eh, došu vārdu komisāram Šemetas kungam. Lūdzu. Priekšsēdētāj, senjor komisāri. Uh, Priekšsēdētāj kungs, godātie deputāti, komisija atzinīgi vērtē Eiropas parlamentu lēmumu par eh, finanšu budžetu izpildes apstiprināšanu 11. gadam īpašas un pateicīgs referentam Jensam Geieram, tāpat arī koordinatoriem un ēnu referentiem no politiskajām grupām, ar kuriem mums bijusi ir konstruktīva sadarbība visa budžeta izpildes apstiprināšanas procesā. Šodienas balsojums parāda, ka kopumā budžets ir pareizi pārvaldīts. Tāpat ir skaidrs, ka visas iesaistītās puses Eiropas fonda kontrolē ir strādājuši labi, bet viņiem ir arī turpmāk īpaši jācenšas strādāt efektīvi. Tāpat arī aicinu jūs kā līdz likumdevējs ņemt vērā rezolūciju, kas ir pieņemta šodien sarunās par nākamo finanšu ietvaru. Mēs nevaram atļauties jaunu tiesisko ietvaru bez tik ļoti nepieciešamās vienkāršošanas un nepieciešajiem pasākumiem, kas palīdzēs nodrošināt Eiropas Savienības naudas pārvaldīšanu un vērtību aizstāvēšanu. Tātad turpinam mūsu balsojumu. Un tagad Geira kunga ziņojums, revizijas palaudas īpašie ziņojumi attiecībā ar apstiprinājumu. 213. pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa par, pret atturas pieņemts. 217. pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. Un tagad par visu ziņojumu kopumā par pret atturas pieņemts. Apsveicam Geierkungu par otro ziņojumu. Un tagad Ortiz Vilella ziņojums par 11. gada finanšu gada vispārēju budžeta izpildes apstiprināšanas parādu. Par rezolūcijas priekšlikumu balsojam lūdzu. Nominālais balsojums, personālais balsojums, sākam balsot lūdzu. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad par visu rezolūcijas priekšlikumu kopumā. Par desmitais priekšlikums pirmā daļa par pret atturas, otrā daļa par pret, par, par otro daļu, par, pret, atturas, noraidīts. Ceturtais grozējums - personālais balsojums. Sākam balsot, lūdzu. Visi nobalsojuši. Ceturtais grozējums - pieņemts. Pirmais par, pret, atturas, noraidīts. Pieci par, pret, Pārbaudīsim piekto grozījumu elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam. Piektais grozījums pieņemts. Otrais par pret atturas noraidīts. 11. Personālais balsojums. Lūdzu, sākam balsot. Visi nobalsojuši? Ja jā, tad beidzam un 11. grozījums noraidīts. 7 par pret atturas noraidīts. 12. Sākam balsot elektroniski, lūdzu. Beidzam balsot par 12. un šis grozījums noraidīts. 3 par pret atturas noraidīts. Astoņi. Sākam balsot elektroniski, lūdzu. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot, un astotais grozējums ir pieņemts. Seš, nē, atvainojos, saka prieksēdētājs. Seši. Sākam balsot elektroniski. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam. Un sastais grozījums ir noraidīts. 68 par. Es atvainojos, sākam balsot elektroniski. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam. Un 68. punkts pieņemts. 94. punkts. Sākam balsot elektroniski. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam. Un 94. punkts pieņemts. 9. Sākam balsot par 9. grozījumu. Vai visi no. Kas par neskaidrībām? Atvainojamies, atvainojamies. Tagad visu priekšlikumu kopā balsojam elektroniski. Lūdzu, sākam balsot par ziņojumu. Visi nobalsojuši. Stasakungs, lūdzu. Mikrofono. Ieslēdziet, lūdzu, mikrofonu. Voorzitter, ik denk dat er wat verwarring bestaat. Uh, bij mij weet. Priekšsēdētājs, man liekas, te ir kaut kāds pārpratums. Cik man zināms, tad uh, devītais grozījums netika nemaz iesniegts. Es tādēļ aicinātu balsojumu uh, Eh, nebalsot elektroniski, bet vienkārši ar roku pacelšanu. C'è stato un errore degli uffici, vi chiedo scusa, ma per alzata di mano. Chi a favore dell'amendamento? Kurš ir par devīto grozījumu? Pret. Noraidīts devītais. Un tagad uh, eh, turpinām balsot par Sendegārda ziņojumu 11. gada finanšu gada budžeta izpildes apstiprinājumu 8, 9, 10 Eiropas attīstības fonds. Kurš pār? kurš pret, atturs pieņemts. Un tagad eh, balsojam par trešo grozījumu pār pret atturas noraidīts četri pār pret, če, pār pret atturas pieņemts, pieci pār pret atturas noraidīts, seši. Sākam balsot elektroniski, lūdzu. Visi nobalsojuši. Sastais grozējums pieņemts. 49. punkts pirmā daļa par pret apturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Trešā daļa par pret atturas pieņemts. 55. punkts sākam balsot elektroniski. Visi nobalsojuši, beidzam balsot pieņemts. Pirmais par, pret, atturas, pieņemts. Otrais. Sākam balsot elektroniski, lūdzu. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad balsojam par ziņojumu kopumā ar grozījumiem pār pret atturs pieņemts. Apsveicam Sendegārda kungu un tagad pārtraucam balsojumu uz svinīgās sēdes laiku. Paldies! Thank you.